Ich erkläre die am 12. September Es paziņoju, ka 12. septembrī pārtrauktā Eiropas parlamentā plenāra sesija atkal tiek atsākta. Dāmas un kungi, es vēlētos jūs uzreiz lūgt uh, ievērot uh, viena, vienas minūtes klusuma brīdi. Es vēlētos jūs aicināt eh, šajā telpā mazliet paklusēt. Es gribētu, lai šajā telpā kādu brīdi ir klusums, lai nav nekādas steigas. Taču šajā klusumā es gribu, lai mēs sadzirdētu kliedzienus, bērnu kliedzienus, kuri redz, ka viņu vecāki slīkst vecāku kliedzienus, kuri kliedz, jo nevar izglābt savus bērnus. Cilvēku kliedzienus, kas pazūd sabangotā jūrā. Kaut gan viņi redz kontinentu pavisam netālu, viņi redz kontinentu, kuru Viņi cerēja uh, sasniegt kā savu glābiņu, kā savu cerību. Es gribētu, lai mēs sadzirdam to cilvēku kliedzienus, kas pavisam īsu brīdi pirms viņi varēja izkāpt Eiropas krastā, zaudēja savas dzīvības. Mēs šajā sakarībā diskutējam par cipariem. Mēs spriežam par to, cik daudz bēgļus mēs varam uzņemt vai nevaram uzņemt. Mēs diskutējam arī par naudu, cik tas daudz mums izmaksā. Mēs šajā sakarībā diskutējam par sausiem punktiem. Mēs šajā sakarībā diskutējam par stāvokli, kādu mēs pat nevaram iedomāties. zvejnieki, kas glābi cilvēkus šādos apstākļos, riskē ar to, ka viņus sodīs par to, ka viņi ir snieguši palīdzību tiem, kam to nevarēs sniegt. Mēs par to diskutējam, dāmas un kungi, kā bagātākais kontinents pasaulē. Protams, arī mūsu kontinentā šī bagātība nav taisnīgi sadalīta, mēs to visu apzināmies taču Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi noteikti salīdzinājumā ar to uh, kontinentu cilvēkiem, kas cenšas pie mums ierasties, ir daudz bagātāki, ir daudz spējīgāki sniegt uh, palīdzību, nodrošināt pajumti. Salīdzinājumā ar šiem cilvēkiem mēs esam bagāti un spēcīgi. Ņemot vērā šo traģēdiju, es nevēlētos runāt par punktiem, bet gan par mūsu spēku, par Eiropas bagātību, kas neskatoties uz visām grūtībām, kas mums ir jāpārvar, mums tomēr piemīt. Šī bagātība ir mūsu pienākums. Tas ir pienākums tiem cilvēkiem, kas meklē pie mums pajumtī, to arī nodrošināt. Es ceru, ka šajā piemiņas minūtē ko mēs veltīsim uh, Lampedūzas traģēdijai, ka cerams šī minūte kļūs par pagrieziena punktu Eiropas Savienības politikā.